ziņojuma autoram Mortenam Mersešmita kungam lūdzu. Tak, formand, og øh, jeg har glædet mig til. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka mums šodien ir iespējas eh, vest šīs sarunas. Un es eh, esmu priecīgs, ka šis temats ir parādījies darba kārtībā. Konkurences politika ir ārkārtīgi būtiska, tā ir iekšējā tirgus eh, atslēga. Te ir runa par tādu kā uh, luksuforu uh, satiksmē. Un ja šeit uh, satiksmē netiek uh, ievērota sarkanā gaisma luksuforā, tad rodas haoss. Tieši tas pats attiecas arī uz konkurences noteikumiem. Man bija ārkārtīgi liels prieks sadarboties ar ēnu referentiem no politiskajām grupām. Es uh, arī priecājos par kompromisiem, kas eh, ir tikuši izstrādāti un par kuriem rīt mēs balsosim plenārsēdē. Šeit parādās eh, vairāk jauni elementi, kurus nebijām paredzējuši parlamentā iniciatīvā. Tātad sākotnēji šeit ir runa par iniciatīvas ziņojumu. Vispirms gribētu norādīt uz to, ka parlaments vēlas vērsties pret sociālo dempingu un tā radītajiem izaicinājumiem. Šis temats ir ārkārtīgi būtisks. Tas nā, tā nav nekāda sagadīšanās, ka par to runā vairākās parlamenta komitejās. Ir ļoti būtiski, lai pieeja būtu horizontāla. Vienalga, par kādu elementu mēs runātu, šī politika ir būtiska. Tas ir tikai dabiski, tieši tāpat kā vienlīdzīga attieksme pret sievietēm. Uh, Vairākas eh, Eiropas eh, valstis ir izjutušas ļoti spēcīgu spiedienu un ir noticis tas, ka darba ņēmēji ir izjutuši uh, pilnīgi neakceptējumu attieksmi pret sevi. Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt, lai šis jautājums tiktu skatīts tiesību aktā. Tāpat arī mums ir jāņem vērā tādi fakti, kas eh, ir parādījušies tikai nesen, piemēram, luks informācijas noplūdes, luks līks. Mums ir jāsaprot, ka uh, uzņēmumiem ir dažādas iespējas piesaistīt uh, sev naudu, mēģinot spēl, dažādā veidā spēlēties ar nodokļiem. Mums vajadzētu risināt šos jautājumus arī konkurences politikas ietveros un te mums parādās dažādi risinājumi. Tas, protams, mums eh, rīt balsojumā varētu radīt šķelšanos. Ir skaidrs, ka mums ir jāmēģina domāt par to, kā risināt valstu subsīdiju jautājumu. Ja ir runa par valsts subsīdijām, tad tās noteikti vajadzētu paturēt prātā, ja tās var novest pie konkurences izkropļojumiem. Uh, Mūsu vēlēšana cīņā parasti tas ir būtiski, jo e, te ir runa arī par struktūra fondu izmantojumu. Piemēram, ja līdzekļi tiek izmantoti dalība valstī no struktūra fondiem, lai nodrošinātu labāku nodarbinātību, nevis lai pārceltu darba vietas uz cirturieni, tad tam varētu būt pozitīva ietekme. Tieši par to es arī runāju savā ziņojumā. Es zinu, ka mums vajadzētu uh, rīkoties proaktīvāk, to no mums gaida, un uz to es arī uzsveru. Piemēram, eh, enerģijas sektors. Nav nekādas jēgas runāt par enerģijas savienību un par enerģijas politikas priekšrocībām, ja mēs vienlaicīgi eh, neveidojam arī digitālu iekšējo tirgu. Šeit es vēlētos pateikties Kalas kundzei par viņas ieguldījumu šajā ziņojumā. Un eh, tā kā es tagad runāju par digitālo jomu, tad es gribētu norādīt, ka nevienam digitālajam spēlētājam nav bijusi tik liela loma kā Google uzņēmumam. Es varētu pateikties par to, ka šis Google jautājums ir tagad parādījies, un arī esmu priecīgs, ka uh, mums izdevās panākt kompromisu. Gribētu arī atgādināt, ka šajā ziņojumā uz apsūdzēto sola nesēž Google uzņēmums. Mūs drīzāk uztrauc tas, ka sarunas ilgst jau četrus gadus, un komisija ir visu laiku uh, mēģinājusi panākt risinājumu. Neskatoties uz to, uh, šis risinājums nav panākts. Uh, Tāpēc uz apsūdzēto sola tagad sēž komisija. Komisijai vajadzētu noteikt saprātīgākus termiņus, lai beigu beigās šis jautājums tiktu atrisināts. Cerams, ka rīt mēs to arī izdarīsim uh, ar lielu vairākumu pieņemot šo ziņojumu. Uh. Paldies, un tagad uh, došu vārdu Eiropas komisijas vārdā komisārei Margretei Vestāgerei. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties eh, referentam, arī ēnu referentiem un Kalasas kundzei, kura ir sagatavojusi atzinumu, atzino, atzinumu no iekšējā tirgus komitejas puses. Uzskatu, ka šis darbs ir patiešām pamatīgs. Pirmām kārtām tiek uzsvērtas vērtības un uh, ļoti pamatīgie pamatī, kāda ir mūsu konkurences politikai. Un tiek runāts arī par dažādām svarīgām nozarēm, par ko esam domājuši daudzus gadus. Tātad te ir runa par vērtībām uz pamatiem, uz kuriem gulstas mūsu konkurences politika. Mums ir jāsaprot, ka konkurence ir daļa no mūsu demokrātijas. Mums ir jānovērš pārāk liela kapitāla koncentrācija, ir jānodrošina, lai tie, kuriem būtu talants un iniciatīva, lai tie, kuri vēlas kaut ko panākt, to varētu arī izdarīt atvērtā tirgū. Tāpat ļoti svarīgi ir uzsvērt, kā tas parādās arī ziņojumā, ka krīzes laikos konkurences noteikumus nedrīkst padarīt elastīgākus. Gluži pretēji, mūsu tirgiem ir jāpaliek atvērtiem, tā lai visiem būtu vienādas iespējas. Kā jau tikko norādīja referents, konkurences politika ir ārkārtīgi nozīmīgs rīks, lai panāktu vairākus mērķus, piemēram, enerģijas savienība, digitālais vienotais tirgus un arī kapitāla tirgi. Mums ir ļoti daudz zināšanu, ar ko dalīties. Es ar lielu prieku uzklausīšu šīs dienas debates un, protams, arī uh, ievērošu savu solījumu, ko devu uzklausīšanā. Turpināšu sadarboties ar Eiropas parlamentu visā tālākajā darbā. Tagad pāris vārdu par trīs ļoti svarīgām prioritārām jomām. Pirmkārt, enerģijas savienība. Mērķi ir relatīvi vienkārši - neatkarība, droša, lēta un ilgtspējīga enerģijas piegāde. Ir ļoti svarīgi, lai mēs īstenotu jau spēkā esošos tiesību aktus. Tad mums būs pamatīga platforma, uz kuras tālāk būvēt enerģijas savienību. Konkurences politikas mērķis eh, citas starpā ir uzraudzīt enerģijas uzņēmumus, kas turpina veidot barjeras iekšējā tirgū nodrošināt, lai uzņēmumi nevarētu izbēgt no konkurences. Par digitālo vienoto tirgu Ir acīm redzami, ka mums ir vajadzīgs vienotais tirgus, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz nacionālo tirgu pašlaik, un tie, kas par to maksā, protams, ir patērētāji un mazie uzņēmumi. Mums vajadzētu nodrošināt, lai konkurence ir patiešām īsta, un vajadzētu nodrošināt, lai jaunās tehnoloģijas nokļūtu līdz patērētājiem. Konkurence palīdz mūsu mazajiem uzņēmumiem uh, cīnīties ar lielajiem spēlētājiem tirgū Un pēdējais, bet kas ir ļoti nozīmīgi, nodokļu cauredzamība. Vajadzētu izmantot konkurences rīkus nodokļu politikā, bet šeit nav runa par uh, aizmugures durvju izmantošanu. Mums ir vajadzīga cauredzamība, lai mēs nodrošinātu, ka nodokļu politika netiek izmantota negodīgas konkurences nolūkos. Uh, Es ar prieku turpināšu mūsu sadarbību un ceru, ka komisijas un parlamenta darbs vainagosies rezultātiem. Eh, Lielas paldies eh, komisārs kundzei un tagad eh, došu vārdu ēnu referentei Kajai Kalas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs Kons. Uh, man tiešām ir liels prieks, ka jūs pieminējāt tās vērtības, uz ko balstās konkurences politika. Tas ir brīva izvēle un vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem, kas bieži tiek aizmirst. Es gribētu pateikties referentam par izcilu labo ziņojumu Kā referenta no IMCO komitejas esmu gandarīta, ka svarīgi elementi no mana ziņojuma arī parādās šeit. Tas ir vienlīdzīgi konkurence valsts iepirkumā, MVU uh, piekļuvu iepirkumam, uh, Eh, tāpat arī tīkla neutralitātes garantēšana un vienlīdzīga konkurence digitālajā tirgu ir ļoti svarīga. Kā liberāli tomēr esmu sarūktināta, ka šis ziņojums runā par eh, striktāku regulējumu, piemēram, kolektīvās iepirkšanas metodēm un interneta uzņēmumiem, jo patiesībā tās ir joms, kas joprojām auga ekonomiskās krīzes laikā. Es runāju ne tikai kā miljoniem patērētāju pārstāve, bet arī miljoniem uzņēmumu uh, pārstāve, jo uzņēmumiem un patērētājiem ir nepieciešama tiesiskā paļāvība. Eiropas konkurences politikai ir jāveido vide, kas uh, veicina inovatīvu uzņēmumu izaugsmu. Mums ir nepieciešama spēcīga Eiropas konkurences uzraudzības iestāde, kas ir proaktīva un kas ir gatava reaģēt uz jauniem un mainīgiem tirgiem tirgiem, it īpaši digitālajā ekonomikā. Ko mēs noteikti negribam, mēs negribētu esošo situāciju aizstāt ar striktāku regulējumu, kas būs īpaši kaitīgs inovatīviem uzņēmiem. Es esmu pārliecināta, ka uh, konkurences komisāri piekrīt manam viedoklim, un es ceru, ka arī man kolēģi būs viensprātis. Paldies Kālas kundzei, tālāk eh, frakciju vārdā, vispirms tautas partijas vārdā Langenkungs lūdzu. Jā, paldies, eh, priekšādātāja komisārs kundze, referenta kungs. Šajā ziņāmā mēs runājam par 2013. gadu, tas ir Almuņas eh, laiks, un jūs, Vestagaris kundze, uh, jūs e, tagad pirmo reizi saskaraties ar šīm debatēm. Domāju, ka ir ļoti būtiski pateikt, ka Eiropas e, Savienība ir apņēmusies veikt ekonomikas politiku. Tas ir ierakstīts visos līkumos, un e, tas tiek darīts ar brīvu konkurenci. Parasti par to arī runā, tad, kad mēs pieskaramies šādiem tematiem. Uh, Komisijas mm, ir iesaistījusies korteļu aizlieguma, aizlieguma īstenošanā, un tāpat eh, tā mēģina nodrošināt šīs četras brīvības iekšējā tirgu precēm, kapitālam, personām un tā tālāk. Tas, kas mums trūkst, un tas parādījās arī uzklausīšanā, trūkst demokrātiskas leģitimitātes šiem daudzajiem pamatiem, vadlīnijām, regulām. Tas līdz šim nav bijis pieņemts koplēmuma procedūrā. Un e, īstenībā tas parādās arī e, komisijas e, lielajā varā. Tas parādās šajā spriedumā pret Microsoft šajos vienā miljārdā eiro. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīga šāda leģitimitāte. Tas tā ir viena prasība, ko es gribētu šeit uzsvērt. Uh, Eiropas komisija pēdējo gadu laikā muņas vadībā ir bijusi pārāk lēna. Ir runāts par tirgus daļām telekomunikāciju sektorā, bet Google vairākus gadus kaut kur kavējās. Tāpat eh, tiek runāts par negodīgu nodokļu konkurenci, arī ļoti smags tematu loks. Jautājums par to, cik tālu nacionālās iestādes ir atbildīgas par valsts subsīdiju uh, piešķiršanu. Uh, Es gribētu šeit pieminēt lietu, eh, kur tika eh, nodoti eh, iedzīvotāju dati, un neviens pat nepamirkšķināja raci. Es gribētu, lai jūs nākotnē šādiem gadījumiem pievērstu lielāku uzmanību. Paldies. Nākamais runātājs sociāldemokrātu grupas vārdā Sanīkungs. Paldies, priekšēdētāji! Liels paldies par iespēju izteikties! Es vēlētos pateikties Mortena Meseršita kungam. Es vēlētos pateikties arī ēnu referentiem, kas eh, ļoti labi sadarbojās. Mums eh, bija ļoti atšķirīgas izejas pozīcijas, bet neskatoties uz to, man ir radusies sajūta, ka esam sagatavojuši labus kompromisus. Savas politiskās grupas vārdā es gribētu teikt, ka es priecājos par to, ka šis ziņojums ļoti labi uzsver mūsu vispārējās intereses. Un parādās arī tas, cik būtiski šie pakāpojumi ir visai sabiedrībai un visiem pilsoņiem. Es vēlētos pateikties iekšējā tirgus komitejai par to, ka uh, Eh, šeit tiek īpaši izcēlts digitālais vienotais tirgus. Mēs uzskatām, ka izaugsme eh, ir iespējama Eiropā tikai ar novatoriskiem risinājumiem. Es eh, pateicos arī par to, ka šis ziņojums šeit ietver arī sociālos aspektus. Tāpēc man ir žēl, ka uh, Tautas partijas grupa šos sociālos aspektus vēlas no ziņojuma izravēt. Mums tas nav akceptējami. Šie sociālie aspekti noteikti ir jāsaglabā. 85. punkts ir ļoti problemātisks. To var dažādi iztolkot. Šeit ir runa par dzelzceļa satiksmes liberalizāciju, un šeit izskatās, it kā būtu ieviests aizliegums. Sociāldemokrāta politiskā grupa to nevar akceptēt. Gal galā šeit ir runa par liberāliem pamatiem. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka mūsu politiskā grupa uzskata, 45. Uh, punktā tiek pieminēta konkrēta firma. Paldies, Sanīkungs. Uh, tagad uh, EKR grupas vārdā viena minūte Grabarčika kungam. Paldies, priekšsādātāja. Sākumā gribētu sirsnīgi apsveikt Mesteršmitu kungu ar ļoti labu ziņojumu sagatavošanu. Konkurence ir priekšnosacījums Eiropas ekonomikas attīstībai, tādēļ tā ir ļoti svarīga un to noteikti ietekmē arī energoresursu cenas. Un tādēļ es domāju, ka mums vispirms būtu jārunā par to, ka mums vajadzētu pietuvināt energoresursu cenas e, salīdzinājumai, piemēram, ar ASV, jo pie mums e, energoresursi ir divreiz dārgāk nekā Amerikā. Eiropas Savienībā Piemēram, ir valsts kā Polijā, kur dabasgāzes cena ir piecas reizes lielāka nekā ASV. Uh, energoresursi ir tie, kas ļauj uh, mums iziet no krīzes, un uh, mums, protams, vajadzētu skatīties uz to, kas ir noteikts klimata politikā. Klimata politikā, piemēram, mēs uh, netiek pieļauts, ka mēs varētu izmantot energoresursu šādā veidā. Paldies! Tālāk, Alda grupas vārdā. Lopes Bermejo Paloma. Kolēģi, tieši Konkurences politika ir tā, kas ļauj mums cīnīties pret oligopolistu prakses, un es uh, gribētu uzteikt Meseršmitu kungām, kurš iestrādāja ziņojumā daudzas labas idejas, lai uzlabotu šo ziņojumu, un kopā ar ēnu referentiem strādāja pie šī ziņojuma sagatavošanas. Ekonu komitejā 51 deputāts nobalsoja par un tikai viens pret šo ziņojumu, un es ļoti ceru, ka arī rīt balsojumā um, izteiktais vairākums nobalsos par šo ziņojumu. Komisārs kundze, ja mēs vēlamies izvairīties no jauna regulējuma, tad antitrust likumdošana ir jāpiemēro ātrāk. Attiecībā uz Google lietu es gribētu aicināt ar svaigu skatu paskatīties uz uh, šo situāciju. Iespējams jau, ka šodien šīs dienas debatēs Google uh, antitrasta lietā, kur ir vairākas uh, ASV kompānijas uh, tās ir gatavas eh, klai uzstāties pret Google, bet ir daudzi mazāki uzņēmumi, kuri baidās, ka uzstājoties pret Google, Google viņus izstums eh, no mm, Google mm, meklētāju programmas, jo šādi gad, par šādiem gadījumiem ir ziņots. Es gribētu teikt, ka Te mēs nerunājām uh, par uh, karu starp ASV un Eiropas Savienības uzņēmumiem. Es esmu pret monopoliem. Google piedar 90% no tirgus daļas dažās Eiropas Savienības dalību valstīs, un patiesībā viņi ir vārtu sargātāji uh, uz internetu Eiropas um, patārētājiem un uzņēmējiem. Uh, Google nevienmēr piedāvā labāko izvēlu patērētājiem. Noslēgumā gribu teikt, ka esmu pārliecināts, ka Google rīkosies tikai tad, ja viņiem traudēs ar ļoti lielām uh, soda naudām. Vai Jūs, komisārs Kunz, ticat e, šīs lietas pozitīvam iznākumam? Ja jā, tad jums noteikti ir jāraugās, lai tas tā arī attīstās. Šeit es redzu, ka ir zilā kartiņa. Tremosa Balcels, e, vai jūs atbildēsiet uz zilo kartiņu? Herr Frunzulika, für 30 Sekunden. Uh, you put the microphone on, please. Yeah, much, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vaicāt eh, kolēģim, vai viņš piekrīt tam, ka šajā ziņojumā tiktu iekļaut arī privāti uzbrukumi Google. You you... Es uzdevu jautājumu, vai jūs Tremosa Ibalcēlis kungs piekrīta tam, ka šajā ziņojumā tiktu iekļaut arī atsauce uz privātiem uzbrukumiem Google. Vai jūs tam piekrītat? Atbilde. Es nerunāju par nodokļiem, es runāju par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem Eiropas tirgu. ASV ir citi uzņēmumi, kā piemēram Yahoo, kas var uh, mēroties ar spēkiem ar Google, bet Eiropā tā nav. Eiropā daudzi uzņēmumi cieši no Google ļaunprātīgas rīcības, un ja mēs neko nedarīsim tuvākajos gados, tad Google būs vienīgais uzņēmums Eiropā, kas sniegs tirgu šādus pakalpojumus. Tā kā te mēs nerunājam par nodokļiem, ja es pareizi jūs sapratu, te iet runa par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, kas Eiropā netiek nodrošināti. Vēl viens jautājums par Microsoft. Tika noteikti naudas 2004., 2007., 2009. gadā, uh, ko pieprasīja komisija pret Microsoft. Kādēļ pēdējos četros gados, piemēram, līdzīgi komisija nav pieprasījusi sodu naudas no Google? Paldies, uh, tālāk uz pusotru minūte uh, Lopes Bermeho kundze no GOE. Yes, Valoramos. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs augst vērtējam pozitīvos aspektus šajā ziņojumā. Mēs uzskatām, ka tur ir pietiekam daudz kritisku komentāru, tāpat tiek nosauktas prioritātes un piešķir jaunu orientāciju konkurences politikai. Te tiek nosodīta um, labēlīga politika pret lielām bankām, tāpat arī tiek runāts uh, pret sociālo dempingu transporta sektorā, bet uh, gribētu norādīt, ka ir svarīgi arī paturēt prātā vienu no mērķiem, kas atrunāta Eiropas Savienības līgumā, tas ir panākt maksimālu augstu nodarbinātību. Es domāju, ka skaidri jāpasaka, ka konkurences politika nedrīkst tikt izmantot, lai, piemēram, likvidētu vispārējās tāds nozīmes pakalpojums. Jāceras, ka ļoti bieži Eiropas uzraudzības iestādes uh, pievēr acis uz lielo konglomerātu darbību, kā rezultātā tiek zaudēts tūkstošiem darba vietu, piemēram, manā valstī. Mēs gribētu dot iespēju Eiropiešiem redzēt, kādos gadījumos uh, un vai tiek dota priekšroka lielajiem spēlētājiem valstis vispārējais tautamcības nozīmes pakāpojums sniegšanā, piemēram. Uh, Konkurences politika ir jāaizsargā MVU un tautsainiecisks nozīmes pakalpojumi. Paldies! Tālāk Remona kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Godāmā, eh, cienījamā komisāras kundze. Es vēlētos eh, pateikties referentam Mesešmitam par to, ka viņš ir ļoti daudz sadarbojies ar pārējiem ēnu referentiem. Un uh, bija skaidrs, ka pat neskatoties uz ļoti lielajām viedokļu atšķirībām, uh, sadarbība bija ļoti laba un tās rezultāti arī dzen. Es gribētu norādīt, ka nākotnē ir uh, daudz būtiskāk domāt par trīs punktiem, neskatoties uz to, ka šis ziņojums runā par 2013. gadu. Tātad pirmkārt mums ir jādomā par agresīvu uh, politiku. Un jo īpaši mums ir jāapskatās, kas notika ar Luxlīgas komiteju. Vai tas ir pareizi, ka šāda komiteja uh, organizē savas sanāksmes pulkstens 21. Un eh, vai ir jēga no šādas komitejas? Ja šī komiteja sāk darbu pulkstens 9. vakarā, tad, atklāt sakot, uh, Nezinu, vai mēs varēsim pietiekami daudz strādāt, lai izmeklētu šo luksulīgas nop, nu, noplūdi. Attiecībā uz tīkla neutralitāti ir skaidrs, ka tā ir visaugstākā prioritāte, lai eh, tīklā valdītu šāda neutralitāte, jo īpaši tas ir būtiski attiecībā uz Google uzņēmumu. Ja mēs izveidosim tādu tīklu, kur ar lielu uh, naudu varēs eh, nopirkt savu vietu, tad, protams, tas radīs ļoti lielu slogu un apgrūtinājumus patērētājiem Eiropā. Komisārs Otingers uh, eh, saka, ka uh, tīkla neutralitātes aizsargātāji ir tādi kā talibāns, un domāju, ka nākamajos gados komisijā visticamāk nekas netiks darīts tīkla neutralitātes labā. Uh, Es gribētu, lai jūs mums šodien par to izklāstītu savu viedokli. Trešais temats ir enerģija. Mēs bieži vien izsakāmies par to, ka atjaunīgās enerģijas ir jāatbalsta un ka ir jādomā par ilgtspējīgumu. Kā to visu var likt, salikt kopā ar uh, atomelektrības uh, atbalstu? Uh, jo galu galā mums ir vajadzīga atjaunīga enerģija, un šeit parādās ļoti liels konkurences izkropļojums. Jūsu priekštecis Almuņas kungs uh, izteica dažādas apgābojumus pēdējā reizē, kad viņš bija, bija šeit klāt Eiropas parlamentā. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit pieņemt reāls politiskus risinājumus. Paldies! Nākamais runātājs Stīvens Vulfs, EFDD politiskās grupas vārdā. Is... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropa mirst un cilvēki cīnās, lai izdzīvotu. Visā šajā brīnišķajā kontinentā ir ģimenes, kurām ir grūti pabarot savus bērnus. Bērni aiziet no skolas, eh, jo mm, viņi izjūt milzīgu spiedienu. Konkurence ir neatņēmama sastāvdaļa eh, MVU eh, tiem, kuri cenšas atrast darbu, cenšas um, nopelnīt tik daudz, lai samaksātu uh, par komunāliem pakalpojumiem un pabarotu savu ģimeni. Mēs redzām, ka ziņojumā parādās tas, ka Mesešmīt kungam šādi jautājumi nerūp, bet, diemžēl, šajā parlamentā šādi ziņojumi e, vienmēr nekad e, nesasniegs dzirdīgas ausis, un e, mēs nedarbosimies to cilvēku vārdā, kur mums ir ievēlējuši. Patiesībā šis parlaments atbalsta tos noteikumus, ko nosaka lielās korporācijas, lieliem uzņēmumiem ir. Um, īpaši labvēlīga un preferenciāla piekļuve komisāriem un citām augststāvošām amatpersonām. Mēs redzām, ka šo uzņēmumu pārstāv brīvi pārvietojas pa parlamentu. Uh, viņi mm, ir tie, kuri uh, nosaka to, ka likumdošanā parādās šķēršļi MVU ienākšanai tirgu. Tas veicina mantrausību, nevis pašaizliecību. Tas veicina to, ka tie cilvēki, kur jau tagad pelna miljonus, bet tiek apgrūtināta dzīve tiem, kuri knap savēl gals kopā. Šī ir bīstama vieta, kur konkurence netiek atbalstīta, un neviens šāds ziņojums neļauj sasniegt mums mērķi, kas ir atvieglot cilvēku ciešanas, kur Eiropā cieši no badu un nabadzības. Paldies, Vulf kungam, jums ir zilās kartiņas jautājums no Jakovčiča kunga, vai jūs to pieņemsiet? 30 sekundes lūdzu jautājumu uzdošanā Jakovčiča kungam. A slažem se s vama sa ljudima koji... Es gribētu teikt, ka es piekrītu tām, ka tad, kad uh, cilvēki cenšas savilkt galus kopā, tad, uh, protams, uh, nedrīkst vienkārši rokas salikt kabatās un izlikties to neredzām, bet vai jūs kā deputāts, vai tiešām jūsu darbību neietekmē neviena intereses, neviens lobijs, vai jūs pats pieņemat visus lēmumus? Katrā ziņā lobija šeit ir, bet es pieņemu uh, lēmumus vienmēr pats pēc saviem ieskatiem. Atbildi. Man ir prieks, ka jums ir atvērts prāts, un es zinu, ka man arī tāds ir. Bet tas, ko redzu šajā parlamentā, ir tas, ka lielās partijas, kā Tautas partija un sociālisti, bieži balso blokā Jūsu lēmumus pieņem jūsu partijas vadības elite, kuras vada korporācijas, ko nu pat pieminēju. Brīvība var būt jums, bet nav jau nodrošināta brīvība jūsu partijas iekšienē. Paldies, tālāk došu vārdu Kapelkundzei, pusotru minūtu lūdzu. Danke, Frau Fos. Paldies, priekšsēdētājs kundzei, komisārs kundzei, referenta kungs. Konkurētspēja, protams, ir e, ļoti būtiska, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmī Eiropā, un šie parametri ir ārkārtīgi liels izaicinājums gan parlamentam, gan visai Eiropai, jo, diemžēl, pašlaik Eiropa nav labākajā situācijā, un Eiropa šeit e, zaudē arī globālā kontekstā savu konkurētspēju. Piemēram, Eiropā tagad ir divreiz vairāk pestarnieku nekā ASV. Pēdējos piecos gados eh, ir pazudušas 600 miljonu darba vietu Eiropā, bet eh, ASV tie ir tikai par vienu miljonu darba vietām. Enerģijas cenas Eiropā, un kā jau šodien tika minēts, e, elektrībā tās ir divreiz augstas, divreiz tik augstas, un gāze ir pat trīsreiz un četreiz e, e, dārgāka nekā ASV vai Ķīnā vai Krievijā. Un arī IKP līdz ar to uh, ir daudz mm, mazāks. Un tieši tāpēc es uh, noteikti nevienu neizbrīnīšu, ja es teikšu, ka arī izaugsmas un pētniecības jomā ir ārkārtīgi liela plaisa. 100 miljoni dolāru mazāk Eiropā šeit tiek investēts nekā ASV. Tāpat arī ir jāpaskatās, ka ir kritušies standarti, piemēram, piekļuvē finanšu līdzekļiem vai arī valsts administrācijas jomā. Referents šeit ir izstrādājis vairākus labus punktus. Viņš mēģina noteikt strateģiskās prioritātes šim sasaukumam. Godīgi konkurētspējas noteikumi, subsidētas ievērošana, tiesu spriedumu ņemšana vērā, cīņa pret karteļiem, cīnīšanās pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu veicina vēršanās pret valsts subsīdijām un arī uh, nodokļu politikas caurdzamība. Šādā veidā tiek uh, radīta iespēja formulēt tādu konkurētspējas politiku, kas varētu nākt par labu patērētājiem. Nākamā runātāja Estere de Lange, divas minūtes. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundzei. Protams, ka konkurences politika Eiropas Savienībā nav pašmērķis. Mums ir jādod ieguldījums, lai būtu godīga uh, ekonomika, vienlīdzīgas iespējas, lai tiktu aizsargāt pilsoņu un patērētāju, un komisijai noteikti ir jāsako šim procesam, it īpaši sajos sarežģītajos laikos, kad dalība valstis uh, gribētu ieviest uh, valsts subsīdijas un tādā veidā radīt barjeras starp dalību valstīm. Uh, Rēģējot uz Bulfkungu komentāru, Man ir prieks redzēt, ka komisija veic uzraudzību visā šajā procesā. Ja dalība valsts ja dalība valstī mazie uzņēmumi ir eh, tie, kas eh, nespēja piekļūt eh, tirgumu, tad ir nepieciešams veikt šo uzraudzību arī digitālajā tirgū, jācīnās pret šo fragmentāciju, sadrumstalotību. Šķiet, ka dalība valstīm ir svarīgi šobrīd aizstāvēt, aizsargāt lielos uzņēmumus nekā tīkla neutralitātu un nodrošināt patērētāju un pilsoņu intereses. Un vēl viens komentārs. Vēl viena lieta, ko gribu minēt, tā ir jauna ekonomika. Ja es, piemēram, Uber taksi izsaucu pilsētā, tad šķiet, ka vienā pilsētā tas darbojas labi, bet ja es šo taksi izmantoju citā pilsētā, tad pēkšņi tas ir nelegāli. Lielākā vairumā dalībvalsts nav īsti skaidrs, kā risināt šo jautājumu. Tā ka komisijai vajadzētu šāds gadījums rūpīgi aplūkot un vajadzētu secināt, kāda veida jauna politikas nost, politiska nostāde nepieciešama. Nav nekas uh, slikts, ja ir veselīga konkurence, bet uh, tirgum ir jākalpo saviedrības vajadzībām, un es ceru, ka komisija ņems to vērā. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Analīzai Dotsai eh, pu, pusotra minūte. Paldies priekšsādātāji, paldies komisārei, kas ir klāts šovakar. Bieži vien saka, ka konkurences politikai vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgas spēles noteikums uzņēmiem, neatkarīgi no to izmēra un eh, izcelsmes valsts. Tāpēc man ir prieks, ka eh, jūs atzīstat, ka uh, nav šādi e, vienādi spēles noteikumi, jo liela uzņēmuma bieži vien var agresīvi uzvesties un atteikties no nodokļu maksāšanas. E, šim Luksemburgas gadījumam arī vajadzētu parādīt, ka e, lieliem uzņēmumiem dažkārt izrodas nemaksāt praktiski neko nodokļos. Un viņi sagroza savas izmaksas mākslīgā veidā un tas ir tā kā sprints, kurā uh, vienam uh, skrējējam, uh, viņš, teiksim, brauc šo 100 metrus nobrauc formulas mašīnā, cits skrien pa šķēršļiem. Mums ir jālikvidē šādi šķēršļi konkurencei. Man ir prieks, ka ziņojumā tiek atzīts, ka liberalizācija un konkurence nevienmēr varbūt ir vajadzīgais risinājums. Valdībām ir jādod iespēju nodrošināt izaugsmē nepieciešamā infrastruktūra, lai tas būtu veselības aprūpe, iz, uh, izglītībā vai mājokļu politikā. Uh, jo gal galā nav nozīme runāt par vienlīdzīgiem spēles eh, noteikumiem, ja visa zāle stājas šī spēles laukums ārdīt. Lielākais izaicinājums šodien ir klimatiskās izmaiņas, tāpēc es ceru, ka šis ziņojums arī vērsīsies uz to, lai uzmanība tika vērsta no valdību puses uz zaļiem energoprojektiem, jo atkal nebūs šāda vienāda spēles noteikumi, ja spēles laukums būs 10 metrus zem ūdens. Paldies, Dots kundze, Atkinson kungs, grib uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jūs esat gatavi atbildēt? Labi, 30 sekundes. Atkinson kundze, lūdzu. Eh, kāpēc jūs atbalstat Junkeru, kurš eh, grib eh, tādu apvienotu programmu pret izvainīšanos no nodokļiem. Jūs sakat par izvainīšanos pret nodokļiem, bet Junkers darbojas pretēji, un tāpat arī kā ir ar transatlantisko partnerības nolūgumu, jūs runājat par preses brīvību un tā tālāk. Vai jūs faktiski atbalstat to, ka Guardian, kas galīgi ir Es atvainojos, saka runātāji, esmu apaugstējusies, man ir grūti izteikties, bet Guardian uh, ir uh, offshore trusts, piemēram. Ja jūs atbalstat brīvu presi vai arī Guardian, kurš uh, iesaistās šādās lietās. Paldies un ir prieks redzēt, ka jūs esat uh, klāt šeit zālē un arī citi jūsu kolēģi. Pirmkārtām jāsaka, varbūt ir kaut kāds sajukums. Šo ziņojumu izstrādājis parlaments, to nav izstrādājis komisija, tā ka šī ir parlamenta balsts par to, ko mēs domājam par konkurenci. Un es nezinu, kā ir ar jums, bet es eh, apmeklēju mazos vidējos uzņēmumus savā vēlēšanu apgabalā, un viņi man bieži vien norāda, ka viņus satrauc multinacionālo firmu prakse, kas pārvieto savu peļņu un uh, Ir šādas firmas, jā, kas novirza savus līdzekļus uz offshoriem, tā ka es domāju, ka jūsu partija arī šai ziņā varat mainīt savu nostāju. Paldies! Un nākošais runātājs eh, Petersen kungs. Thank you, Chair. I'll switch. Paldies, priekšsādātāji, pāriešu uz savu dzimto valodu. Eh, gribētu pateikties referentam par ļoti labo ziņojumu. Konkurences politika ir uh, ārkārtīgi svarīgs jautājums Eiropas Savienībai, tās funkcionēšanā un uh, tāpat arī jaunajai komisijai. Uh, jūs esat par to atbildīgi arī par šo jomu konkurences politika. Tie principā daudz sektori, kurā mm, sadarbība dod tādus taustāms rezultātus Eiropas pilsoņiem. Un tāpēc Es pozitīvi vērtēju to, ka komisija skaidri norāda, ka ir nepieciešama kompetence komisija attiecībās dalību valstīm. Tas ir pozitīvi, ka referents uzsver, ka Eiropas komisijai nepieciešami atbilstoši resursi, lai tā varētu uh, īstenot šos centrālo un ļoti svarīgo uzdevumu. Tāpat pozitīvi vērtēju to, ka referents arī ir izcēlis Eiropas parlamentu lomu kā arī Eiropas parlamentam arī nepieciešams uh, savas kompetences. 104. punktā ziņojumā tas ir teikts, ka, ja ir demokrātisks deficīts, tad to gan mēs nevaram uh, paciest. Paldies, uh, Mesteršmit kungs, jūs teicāt, ka ka nepieciešams vairāk kompetenci, dalību valstīm vairāk resursu un parlamenta arī vairāk kompetenci. Uh, Katrā ziņā ir skaidrs, ka nepieciešams vairāk Eiropas Savienības, to mēs redzam uh, skaidri no šī nostādījuma. Bet tā ir tad kā izmaiņa um, attiecībā uz iepriekš teikto. Katrā ziņā paldies uh, referentam, kas ir uh, izstrādājis šo ziņojumu, ka ir mainījis savu viedokli un vēlreiz sveicu un prieks bija lasīt jūsu ziņojumu. Paldies un nākošais. Uh... Valīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, klausījos dažus runātājus šeit, un dažreiz man sāk likties, ka šis parlaments ļoti daudz sola un kā raksta labu likumdošanu, bet pēc tam tie, kuriem savienībā pieder izpildvara, vai nu padomu vai komisija, piemēram, kam ir um, likumdošanas iniciatīvas pilnvars neuzklausa parlamentu. Es eh, vaicāju, kāpēc? Kādēļ, piemēram, komisijas priekšsēdētājs Junker kungs, kurš pats ir uh, ieguvis milzīgu bagātību, izmantojot nodokļu dempingu. Viņš ļoti labi pazīst eh, šādu schēmu, bet pēc sešiem mēnešiem komisija mm, dos mm, padomus, mm, uh, kā uh, cīnīties pret nodokļu uh, izvairīšanos. Nu, nezinu, vai komisija ir lobby rokās, kā teica mans kolēģis Vulfs. Mēs uzskatām, ka komisija un padome nedarbojas pilsoņu interesēs, viņi darbojas lielo uzņēmumu, lielo starptautisko uzņēmumu interesēs, un tādēļ mēs redzam e, šīs e, bēdīgās sekas - bezdarbs, sadrumstalotība, nevienlīdzīga konkurence un tam līdzīgi. Es domāju, ka, ja nu tādu varam atgriezties pēc protekcionismu, būtu tieši tas pats. Paldies, tālāk došu vārdu Markusam Ferberam, divas minūtes. Paldies, priekšsādātā komisāras kundze, um, ko, dā, dārgie kolēģi. Konkurence šķiet ir viena no centrālajiem elementiem mūsu ekonomikā. Jau no Romas eh, līguma laika uh, Eh, konkurences noteikumi tiek pieņemti Eiropas līmenī, un šo konkurences noteikumu mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenciju Eiropas Savienībā. Vestagaras kundze, jūs tagad esat uzņēmusies šos pienākumus, un es eh, vēlu jums daudz veiksmes. Es ceru, ka jums izdosies attīstīt spēles noteikumus un nodrošināt, lai visi uh, uh, tirgus dalībnieki šos spēles noteikumus arī ievērotu. Tieši to mēs sagaidām no konkurences politikas. Jums ir ļoti daudz izaicinājumu. Jums uh, ir jādomā, piemēram, par nodokļu tiesībām. Mēs esam izveidojuši īpašu komiteju, un mēs arī priecāmies, ka komisija uzsāk izmeklēšanu pret vairākām dalībvalstīm. Mums ir arī izaicinājums uh, nodrošināt uh, pietiekami labu situāciju digitālajā laikmetā. Ir ārkārtīgi grūti saprast, kur sākas ekonomika un kur uh, sākas valsts. Tieši tāpēc mums ir arī ļoti liela atbildība. Šeit eh, var pieminēt ne tikai tādus piemērus kā Google, ir jādomā par visu digitālo darbu kopumā. Un, protams, mums ir arī uh, jārūpējas par to, lai eh, ar savām, savu konkurences politiku mēs Eiropu nenostādītu sliktās pozīcijās. Gribu uzdot jautājumu, vai ir prātīgi eh, uzņēmumus, kas eh, darbojas veiksmīgi, tagad eh, mēģināt eh, kaut kādā veidā apstādināt ar dažādu neveidzīgu konkurences noteikumu pusi eh, spēku. Es domāju, ka mums jo īpaši ir jāpadomā par avio pārvadātājiem, un es ceru, ka komisija ņems vērā daudz no tiem punktiem, par kuriem mēs rīt cerams nobalsosim. Paldies! Un tagad uh, Alesija Moska, pusotra minūte. Jā, la politika di... Paldies, priekšsēdētāji, komisārs, komisāra kungs. Kā jau jūs norādījāt, konkurence un vienlīdzīga eh, konkurence, vienlīdzīga spēles noteikumi ir ļoti svarīgi, ja mēs gribām, lai Eiropas Savienībā uh, mēs panāktu ekonomikas augšupēju. Mums ir jānodrošina Eiropas patērētāju aizsardzība un vienotā tirgus pabeigšana. Tomēr mēs redzam daudzās nozareis pastāv nepārvarams tehniskas problēmas, kas patiesībā neļauj iekšējām tirgum pienācīgi darboties, neļauj tam būt dinamiskam, inovatīvām un radīt jaunas darba vietas, nodrošināt ekonomikas izaugsmu. Bet es gribētu uzsvērt to, cik svarīgu lomu šajā visā procesā pēdējos gados ir spēlējis Eiropas Savienības parlaments. Es uzskatu, ka plāniem par konkurenci un dokumentiem šajā sakarā ir jātiek pieņemtiem ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Un es domāju, ka uh, Um, to jautājumu loks, attiecībā uz ko ir jāpiemēro koplām pieņemšanas procedūra, būtu jāpaplašina. Es domāju, demokrātijas deficīts šajā jomā ir nepieļaujams, un es ierosinu to mums kopīgiem spēkiem pārvarēt, izveidojot jaunu starpinstitucionālu nolīgumu attiecībā uz konkurences politiku. Nav iespējama konkurence bez caurskatāmības, un tādēļ šim parlamentam ir jābūt pilnā mērā informētam par to, kāds progress ir panākts dalību valstīs, uh, par ar, piemēram, nodokļu nolīgumiem. Paldies! Paldies! Tālāk Stolojām kungs divas minūtes. Mulțumesc, doamnă președinte. Paldies, priekšsādātājs pilnībā atbalstu uh, šo ziņojumu, kas uh, prasa, lai Eiropas komisija izskatītu iespējamos gadījumus, ka tiek pārkāpti konkurences noteikumi runājot par valsts atbalstu tādās uh, situācijās, kad uh, ir tikuši piešķirti īpaši režīmi, fiskālie režīmi uzņēmumiem uh, dažās dalībvalstīs. Es zinu, ka Eiropas uh, komisija jau ir strādājusi pie šī jautājuma, un mēs gaidām jūsu secinājumus. Es gribētu tāpat laikā runāt par uh, cenu atšķirībām par eh, viena un tā paša tipa medikamentu. Tātad šīs cenu starpības atšķirības, kas pastāv Eiropas Savienības dalību valstīs, šīs lielās cenu atšķirības eh, varētu slēpt eh, ļaunprātīgu praksi no ražotāja vai arī medikamentu izplatītāja puses. Protams, šāda veida cenas atšķirības, tik lielas atšķirības, atspoguļo, ka medikamentu tirgus ir ļoti sadrumstalots, tāpēc domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija pārskata pēc iespējas detalizētāk um, medikamentu zāļu tirgus, um, tirgu Eiropā un um, lai tā identificētu iespējamo dominējošo pozīciju tirgu un novērst šādu veidu ļaunprātīgu izmantošanu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs eh, Mange tak, fru formand. Kofuda kungs. Fru komisēra. Pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji. Konkurence ir tas, kas mums ļauj saņemt vislabākos produktus par vislabāko cenu. Un tas attiecas jo īpaši arī uz uh, mobīlo telekomunikāciju tirgu. Nesen Financial Times tika publicēts kāds raksts Tur tika runāts par tālu pārdošanas iespējām, kas noteikti drīz parādīsies. Domāju, ka komisijai vajadzētu sākt darboties šajā jomā. Ir divi lieli telekomunikāciju uzņēmumi Dānijā, kas uh, prāto par apvienošanos. Komisārs kundze, kādu tirgus daļu var ieņemt divi uzņēmumi, pirms viņus sāk saukt par eh, oligopolu vai par monopolu. Vai tas varētu novest pie cenu paaugstināšanās, ja šāda apvienošanās notiktu? Jebkurā gadījumā es vēlētos pateikties Meseršmita kungām par ļoti labu ziņojumu. Esmu arī eh, pārsteigts par eh, Eiropas Savienībai draudzīgo toni šajā ziņojumā. Z referents ir atbildīgs arī par visām parlamentā pilnvarām. Un iepriekš nekas tam līdzīgs vēl nebija parādījies. Tātad vēlreiz liels paldies, Mēsers Šmita kungs, par jūsu ziņojumu. Paldies. Tagad nākamais runātājs Georgijus Kirtsos, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Domāju, ka mēs visi ļoti labi zinām, ka iekšējais tirgus vēl nav pabeigts, un mums vajag iejaukties, lai nodrošinātu, ka tas darbojas labi pietiekami visās jomās. Uzskatu, ka Messeršmita kunga idejas un arī komisijas teiktais iet pareizajā virzienā. Kā deputātam no Grieķijas man ir jāsaka, ka iekšējā tirgus struktūrai ir ļoti liela loma attiecībā uz skalīgajiem ekonomiskajiem rezultātiem. Šeit nav runa tikai par Eiropas Savienību. Arī valdībām ir jānodrošina, lai iekšējais tirgus darbotos katrā valstī. Viens no iemesliem, kuru dēļ, manuprāt, Grieķija nav varējusi tik labi savu ekonomiku atvesuļot un nav tik labi ievērojusi uh, programmas kā Portugāla vai Īrija ir saistīts tieši ar struktūru un ar to, kā darbojas iekšējais tirgus Grieķijā. Tika izdarīts spiediens e, no augšas uz leju, uz algām, un cilvēkiem nācās samierināties ar sliktu situāciju, neskatoties uz to, ka darba izmaksas ir uh, Eh, tikai 12% no vidējā. Tas eh, nozīmē, ka ir ļoti svarīgi skatīties uz to, kā darbojas katra individuālā ekonomika. Mums vajadzētu pārliecināties, lai nav nekāda līdzsvara trūkuma. Es eh, domāju, ka mēs varētu šeit nodrošināt efektīvus rezultātus, piemēram, dabasgāze no Krievijas, kas tiek izmantota Eiropā, ir viena no dārgākajām Eiropā. Uh, īstenībā plašpatēriņa preču cenu krišanās neatainojas enerģijas cenā. Lielas paldies! Tagad eh, kraudīja Frunculica pusotra minūte. Klaudijans. Paldies, eh, priekšādātāji! Dāmas un kungi, es esmu ļoti priecīgs par šo sarunu rezultātiem. Es vēlētos norādīt uz valsts pakalpojumu izņemšanu no konkurences eh, noteikumiem. Iespēja dalību valstīm organizēt eh, savus valsts pakalpojumus ir ļoti būtiska sociāldemokrātu grupai Eiropas parlamentā. Manis ieteiktajos grozījumos es eh, ieteicu nodrošināt lielāku lomu Eiropas parlamentam īstenojot mūsu konkurences politiku. Uh, paplašinot eh, tirgus caurdzamību, stabilitāti un izaugsmi. Izmantojot eh, šo ziņojumu, mēs varēsim pietuvināties mūsu galīgajiem mērķiem, proti nodrošināt godīgu konkurenci un cīnīties pret sociālo dempingu darba tirgū nodrošinot, lai vispārējais nozīmes pakāpojumi tiktu pakļauti konkurencei. Mēs varētu vērsties pret sadrumstalotību un antitrestu uzvedību Eiropas digitālajā tirgū. Mēs pārtrauktu valsts palīdzības režīmus bankām, pieliktu punktu e, tam, ka cilvēki izvairās no nodokļu nomaksas. Es arī nepiekrītu tam, ka vajadzētu iekļaut šeit privātu nodokli, kas tiktu uzlikts Google, bet Tā kā šī ziņojuma ideja bija veicināt vispārējais noteikumus, šī ziņojuma pieņemšanai vajadzētu uh, būt reālam faktam plenārsēdē. Tagad uh, Devits Kasa, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Es uh, vēlētos sākumā pateikties uh, referentām par ieguldītajām pūlēm. Uzskatu, ka šis ziņojums ir patiešām līdzsvarots. Mēs uzskatām, ka efektīvā konkurence ir ļoti svarīgs katalizators darba vietu radīšanai un izaugsmai Eiropas Savienībā un tās iekšējā tirgū. 2013. gadā komisijas ziņojumā tika runāts par to, ka vajadzētu palīdzēt eh, MVU Tas ir viens no svarīgākajiem sektoriem ekonomikā un pašlaik tam klājas grūti. To skar arī dažādi nosacījumi Eiropas Savienībā. Vajadzētu nodrošināt, lai tas tā nākotnē vairs nebūtu. Tiesību akti, kas tiek pieņemti uh, par valsts iepirkumu parlamentā varētu palīdzēt uzlabot šo situāciju. Godīgu konkurenci nevarēs nodrošināt, ja MVU netiks informēti par ieviestajām izmaiņām. Un ja komisija nepanāks, lai iespējas būtu pieejamākas MVU. Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu gatavot ļoti skaidras vadlīnijas uzņēmumiem un valsts iestādēm par jauno Eiropas valsts iepirkuma likumdošanu. Vajadzētu pavērt tirgus iespējas MBU, un to varētu darīt ar mazo uzņēmumu aktu Eiropā, un varētu arī izmantot mazākas vērtības līgumus, nevis tikai lielus līgumus, kuriem MVU um, nespēja piekļūt un kurus savukārt iegūst lielu uzņēmumi. Liels paldies tagad Danuta Iezloviecka. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie deputāti, viennozīmīgi konkurences politika ir viens no Eiropas vienotā tirgus uh, pamata stūrakmeņiem, un tādēļ uh, mums vajadzētu cīnīties pret jebkādiem pasākumiem, kas ierobežo konkurenci un no tā cieši ne tikai patērētāji, bet visa Eiropas ekonomika. Tādēļ esmu apmierināta ar komisijas jauno paziņojumu šajā jomā. Gribētu atgādināt, ka uzņēmumiem ir vienlīdzīgi jānodrošina piekļuvu gan līdzekļiem, gan arī tirgumu. Vajadzētu cīnīties ar nodokļu paradīzēm. Un um, šeit vajadzētu atcerēties, ka uh, Luks Līgs parādīja, ka uh, Mm, investori individualizē nodokļu likumdošanu, lai izvairītos no nodokļu nomaksāšanas. Un es domāju, ka um, mums vajadzētu atcerēties, ka šiem uzņēmumiem izdevās gūt miljoniem lielu peļņu, un tas skāra ne tikai atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalsts, bet arī individuāls patērētājs. Uh, Eiropas komisijai uh, vajadzētu piedāvāt tādus instrumentus, kas ļauj identificēt ļaunprātīgu praksi. Gribētu pievērst uzmanību uz to, kā tiek nodrošināt uh, konkurence vienotajā tirgu. Pēdējās dienās parādījās informācija par to, uh, cik ļoti liela ir atšķirība starp energoresursiem, ko Krievija piedāvā dažādām dalību valstīm. Un ir e, valsts, kas piemēram par dabas e, gāzi maksā e, daudz mazāk nekā citas. Un šeit mums vajadzētu atcerēties, ka tādējā tiek realizēta Kremļa politika. Tie, kas runāja par sociālo dempingu, kāpēc mēs nerunājam par energodempingu neseno debašu kontekstā par enerģetikas savienību? Paldies tālāk uz pusotru minūti. Mono kungs, lūdzu. Dārgie kolēģi, mums ir jādomā par to, ka Eiropas konkrētas politika ir izgāzusies. Da vairāki monopoli ir pazuduši, bet eh, tas nenozīmē, ka vispārējais nozīmes pakalpojumi nebūtu privātā sektora rokās. Mēs redzam, ka eh, šos riskus palielinās Junkara plāns ar savām jaunajām vadlīnijām attiecībā uz enerģiju un transportu. Uh, Junkers ir izmantojis 200 eh, miljardus eiro, lai uzlabotu ekonomiku, bet šeit nav runa par neko reālu. Viss eh, tiek eh, padarīts neskaidrs, bez jebkādām reālām funkcijām. Tas pats attiecas arī uz Google. Patērētāji cieš no lielu uzņēmumu ietekmes, Un noslēgumā eh, komisija nespēja kontrolēt eh, valsts palīdzību, un tāpēc mēs nevaram izmantot patriotisku ekonomiku, lai aizsargātu strateģiskus sektorus. Piemēram, SNCM Francijā, kuram vajadzēja atmaksāt 400 miljardus eiro pēc eh, Briseles rīkojuma. Tirgus brīvā, brīvie noteikumi nespēja nodrošināt labklājību. Realtāte ir tāda, ka uh, bagātību apkopo tikai daži, un tas nekādā veidā nenāk par labu iedzīvotājiem. Uh, Paldies, tagad būs brīvais mikrofons. Došu vārdu vienam runātājam no katras politiskās grupas, un es nedošu vārdu tiem runātājiem, kas jau ir pagūši izteikties um, šajā pēcpusdienā un vakarā. Pirmā eh, Tomčes kundze uz vienu minūti. Paldies par to, ka devāt man vārdu. Godāmie kolēģi, mēs visi ļoti labi apzināmies faktu, ka konkurences politika ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies atdzīvināt mūsu ekonomiku. Jo īpaši mūsdienās, tad, kad mēs saskaramies ar daudziem izaicinājumiem, piemēram, līgumiem, tirzniecības līgumiem ar citām valstīm. Un es vēlētos vēst jūs uzmanību uz vienu no svarīgākajiem līgumiem, proti līgumu starp ASV un Eiropas Savienību. Konkurences politika ir vienīgais veids, kā aizsargāt mūsu uh, patērētājus un kā izveidot godīgu vīdi visiem mūsu uzņēmumiem, tā skaitā MVU, kas vienmēr krīt par upuri izmaiņām ekonomikā. Uh, Esmu priecīga, ka komisija ir uzņēmusies aktīvu lomu, novērojot eh, to, kas pašlaik notiek ekonomikā, un es ceru, ka mūs informēs par rezultātiem un par sekām. Vēlreiz paldies, ka devāt man vārdu. Paldies! Tagad Marija Krapīnī, arī viena minūte. Președinte, doamna comisar, eh, sigur, în primul rând vreau să mulțumesc. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu sākumā pateikties referentam, un uh, tas ir ļoti labs ziņojums. Tāpat laikā komisārs kundze gribētu runāt par šādu problēmu. Jā, protams, mums ir nepieciešama konkurences politika, tāpat laikā nepieciešama konkurence, kas ir godīga tirgū. Man ir sakojošs jautājums. Ja jūs jau esat paredzējuši kaut ko darīt turpmākā periodā, direktīva Tad ir nepieciešams to vērt uz tādu patiesu, reālu politiku, kas reāli dotu vairāk efektivitātes eh, tieši attiecībā uz MVU darbību globālā tirgu. Es eh, pati esmu bijusi uzņēmēja, un es arī konstatēju, ka Eiropas Savienībā nav reāla konkurence starp eh, MVU un lieliem uzņēmumiem. Otrām kārtām, vai jums ir kādi nolūki izstrādāt mm, regulējumu, uzņēmumu iekļuvē no citiem tirgiem, jo mums ir bieži vien liela konkurence ar produktiem, kas nav kontrolēti. Ja šos divus aspektus varētu noregulēt, tad es ceru un domāju, ka mēs varētu teikt, ka mums ir politika, kurā esam panākuši praktiskus rezultātus. Paldies! Dankas, jā. Paldies! Tālāk uz vienu minūti Čabaskī kungs lūdzu. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es gribētu apsveikt Messeršmītu kungu par ļoti līdzsvaroto un precīzo ziņojumu. Viņš ir pievērsis īpašu uzmanību MVU situācijai. MVU vajadzētu aizsargāt no lielo uzņēmumu konkurences, jo MVU dod darbu 65% strādājušo Eiropas Savienībā. Tomēr vairākumā gadījumu MVU nespēja konkurēt ar lielajām korporācijām. Iespējams, ka ziņojumā ir dažas nepilnības, bet tās ir nenozīmīgas. Kopumā ziņojums ir labs un līdzsvarots. Bulgārijā Piemēram, kredītprocenti var sasniegt 50%, un es domāju, tām būtu jāpievērš uzmanība. Piemēram, par citiem jautājumiem, kā sociāls dempings un kabotāža, esmu pārliecināts, ka šīs problēmas tiks atrisinātas. Paldies! Paldies tālāk, Jarovčič kungs, vienu minūtu lūdzu. Fair konkurencijā suzais. Paldies, priekšsēdētāji! Brīva konkurence ir pamatu pamats mūsu ekonomikai, bet šajā ziņojumā ir skaidri redzams, ka vairāk Eiropas attiecīgajos sektoros noteikti dos mums labumu. Mēs runājam par vienoto enerģētikas tirgu un vienoto digitālo tirgu. Uh, bet jautājumā par Google un Google pozīciju tirgu. Mums ir vienotais digitālais tirgus, un digitālajai brīvībai Eiropā ir jābūt vienai no pamatbrīvībām, bet mēs sākam šeit ar monopolu. Mums ir jārealizē ilgtermiņa pasākumu. Paldies. Tālāk Ferēra kungs lūdzu. Obrigado, senhora presidente. É oportuno lembrar. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka ir pienācis laiks mums atgādināt pašiem sev, ka Tieši brīvās konkurences principa dēļ mūsu ekonomikas strateģiskās nozares tika privatizētas un liberalizētas, negatīvi ietekmējot uh, ierīdz cilvēku dzīvi. Visi saka, jā, visi būs uzvarētāji, bet mēs redzam, kas ir noticis. Vertikālā ražošanas integrācija un sadales atdalīšana no ražošanas patiesībā ir palielinājusi peļņu uzņēmumiem un apgrūtinājis mājsaimniecību budžetus. Šāda rīcība ir novedusi pie monopola koncentrācijas Eiropā. Neliels skaits starptautisku uzņēmumu nodrošina gan pasažieru, gan kravu pārvadāšanu. Joprojām mēs redzam, ka ir problēmas lauksaimniecības nozarē, Piemēram, ja mēs raugāmies, kāda ir tagad KLP, kas patiesībā uh, izposta uh, vietējo ražošanu. Paldies! Paldies! Un tālāk došu vārdu komisārs kundzei lūdzu. Well, all, uh... Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties par šīm debatēm. Man šķiet, ka debats vēlreiz ir parādījuši to, cik apņēmības pilns Eiropas parlaments ir līdzdarboties eh, konkurences politikas veidošanā. Jāsaka, ka Eiropas Savienības nolīgumā ir normas par konkurenci, un es piekrītu Langenkungam teikam par to, ka atbilstoši Eiropas Savienības līgumām šajā jautājumā nav paredzēta koplēmuma procedūra Eiropas parlamentu, bet uh, jāsaka, ka es darīšu visu, lai um, iesaistītu arī Eiropas parlamentu gan jautājumos uh, par konkurenci, gan konkurences politiku, kā arī gatavojot priekšlikumus šajā nozerē. Tālāk uh, tas, ko teica Petersenkungs. Konkurence Eiropas Savienība ir izšķiroši svarīga, bet tā vēlreiz uh, izgaismo to faktu, ka mums ir ļoti cieši jāsadarbojas ar dalībvalstu attiecīgajām iestādēm, jo tieši šajā miedarbībā mēs varam atrisināt uh, lietas, ko savādāk nevar atrisināt. Dalībvalstu konkurences iestādēm varbūt nav pietiekami instrumenti, lai ietekmētu lielās korporācijas. Un tā ir viena no lietām, kas parādījās debatēs vairāk kārtīgi, tas ir, vai konkurences politika patreiz ir pietiekami spēcīga, lai eh, mazajiem un vidiem uzņēmumiem ļautu izmantot savu kompetenci, potenciālu un palikt tirgu. Tas uh, vēlreiz pasvītro to, kāds ir konkurences politikas mērķis, ne tikai piemērot likumdošanu, bet piemērot šo likumdošanu, lai patērētāji un uzņēmumi varētu pieņemt uh, attiecīgus lēmumus attiecībā uz zāļu cenu atšķirību. Iepriekšējais komisijas sasaukums jau uh, veids tirgus īspēti. Uh, un e, tāpat arī izvērtē to, kā tiek piemērot patentu likumdošana. Daži no cenu atšķirībām e, varētu tikt pamatotas ar atšķirībām dalību valstīs e, zāļu cenu subsidēšanā. Un mēs arī mm, gatavojam ziņojumus par šo situāciju, kā arī par patentiem. Nodokļi, tas ir vēl viens jautājums, kas ir ticis plašs deputāts arī šeit šovakar. Es darīšu visu, kas manos spēkos, lai izmantot konkurences likumdošanas normas, lai izskatītu uh, nepamatot valsts atbalsta gadījums un uh, kur um, nodokļu likumdošana un nolēmumu nodokļu jomā tiek izmantot negodīgas konkurences veicināšanai. Kas attiecas uz enerģētiku, Es domāju, ka mēs esam centušies atvērt tirgus eh, patērētāju interesēs. Un šeit arī ir jāatcerās, ka pastāv kompetenci sadalījums ar dalību valstīm un Eiropas komisiju, piemēram, par tā saucamo eh, energo resursu salikumu kas attiecas uz valsts atbalstu, tad šeit mēs raugāmies, lai netiktu uh, nodokļu maksātāju nauda izšķērdēta neliederīgi. Un visbeidzot, es uh, aicinu Eiropas parlamentu um, vairāk strādāt uz to, lai nodrošinātu caurskatāmību, lai mēs redzētu, kā tiek izmantot nodokļu maksātāju naudu, lai ne tikai masu mēdī, bet arī pilsoņi varētu izsakot savai nodokļu naudai un tās efektīvai izmantošanai. Es domāju, ka mēs noteikti atgriezīsimies pie jautājuma par digitālo tirgu, tad, kad sāksim debatas par digitālo vienoto tirgu un izskatīsim komisijas priekšlikumu, ar ko nāks lajā eh, komisija visai drīz. Paldies par šīm debatēm. Es domāju, tā ir ļoti laba platforma mūsu tālākai sadarbībai. Un paldies referentu kungam, ēnu referentiem un kalas kundzei. Paldies! Dankas, jā. Un nun, her... Paldies! Un tagad mēs esam kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, kolēģiem par komentāriem šīs debats ietvaros. Uh, jāsaka, te bija tāda liela polemika par šo jautājumu, un es gribētu koncentrēties, koncentrēties uz sekojošām lietām. Mans ziņojums ir tāds kā kompromisa risinājums, un uh, tad, kad uh, tiek iesniegti grozījumi, tad tie, jāsaka, nedaudz ir mainījuši šī ziņojuma jēgu virzienu. Jā, man nepatīk varbūt šis dāņu kolēģu gājiens un. Bet runājot par formu, lielākais vairums komentāru bija tādi pozitīvi, patīkami un um, priecājos par tiem, un uh, es pozitīvi vērtēju ziņojuma saturu kā tādu. Šajā ziņojumā ir runāts par ļoti konkrētiem tādiem kritiski svarīgiem punktiem, bet tur ir arī konstruktīvas lietas, tā piemēram. Ko jādara, lai izveidotu uh, iekšējo digitālo tirgu? neesam bijuši pārāk precīzi, bet ir nepieciešama skaidra tāda sadarbspēja. Šie ir jautājumi, par ko mēs runājam. Ir nepieciešams arī skatījums uz izaugsmi. Bet tas nozīmē, ka arī Eiropas komisijai ir jāuzņemās iniciatīvas, kā digitālajā tirgu, tāpat arī citos jautājumos sfērās, kas ir minētas ziņojumā. Ir nepieciešama uzticamība. Iesaistoties šajā darbā, kā jau es teicu. Katrā gadījumā ir skaidrs, ka Mēs esam veikuši tādu konstruktīvu darbu un gribu vērsties pie tiem, kas šokar izteicās debatēs. Jā, protams, ka ne visiem vienmēr patīk kompromiss, kas arī rast šajā gadījumā. Man arī zināmā mērā tas ir jāpieņem. Un kompromiss, kā es teicu, neapmienina varbūt visus, bet visiem ir pieņemams. Paldies. Līdz ar to debatē.